Good afternoon, colleagues, uh, for an next... Kolēģi, sveicināti. E, tūlīt sāksim kārtējo sēdi, bet man pirms tam ir izpaziņojums 1. martā no 12. līdz 1.30 būs koordinators sanāksme, kur jūs varēsiet izrunāties ar Elke Kēniku no vienotā noregulējuma padomas attiecībā uz neseniem uh, Eh, lēmumiem par banku nozari. Un šī sanāksme tiks arī straumēta. Šodien pēcpusdienā mums ir trīs punkti. Pir, vispirms MBU, pēc tam preču grupas un pēc tam PVN. Bet sāksim ar pirmo jautājumu un dosim vārdu Tomoram Karašam, kurš ir referents par eh, finansējumu MVU. Lūdzu. Uh, dear Chair, ladies and gentlemen. Priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, šī nav pirmā reize, kad mēs skatām ziņojumu attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem un viņu finansēšanu. Referents Vākas šeit, kurš uh, pagājušais bija atbildīgs par šo tematu. Ieskicēšu īsumā šī ziņojuma projekta svarīgākos punktus. Pirmkārt jau ir skaidri jāpasaka, ka pamatā visas darbības pēdējos gados ir vērsts uz to, lai stiprinātu mazos vidējos uzņēmumus, gan attiecībā uz ESIF, gan uz citām tēmām. Mazie un vidējie uzņēmumi vienmēr ir tāds izšķirošais posms Eiropas iekšējā tirgu attiecībā uz nodarbinātības veicināšanu un izaugsmi. Līdz ar to mums nākotnē ir jānodrošina katrā tiesību aktam domāt līdzi, kāda būs ietekme uz reālo ekonomiku. Un vienmēr esam arī prasījuši, lai komisija ne tikai labāka regulējuma ietvaros, bet arī mazās uzņēmēja darbības akta ietvaros skatītos vienmēr, kāda ir ietekme uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Arī šeit komisijai tiek prasīts kopā ar ESMA un SSM rūpīgi sekot attīstībai regulātorim. Jo vienmēr jau caur deleģētajiem aktiem un uzraudzības pienākumiem ļoti bieži politiskie lēmumi tiek tālāk interpretēti, bieži vien pat beigās izvēršoties pretēji sākotnēji domātam. Mums ir jādomā arī par dažādību finansējumā mazajiem uzņēmumiem. Līdz ar to ir nepieciešamas atšķirīgas finansējuma opcijas MVU visos viņu dzīves cikla posmos no tā saucējiem startup, jaunveidotajiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešami precīzi pielāgoti finansēšanas instrumenti. Līdz ar to šajā ziņējumā uzsveram to, ka, ka Bāzel 2 jau ieviesto atbalsta koeficientu piemērojam un pagarinam arī turpmāk. Visos finansējuma veidos atzīstot, ka klasiskie banku kredīti ar, arī turpmāk būs MVU galvenais finansējuma avots. Neskaroties uz kapitāla tirgus savienību, nepāriesim no vienas galējības otrā. Mums ir nepieciešams veselīgs, stabils banku sektors, ilgspējīgai izaugsmai, un viens no galvenajiem pasākumiem, lai balstītu MVU kredītu izsniegšanā ir tieši šī atbalsta koeficienta piemērošanas pagarināšana. MVU nebija tie, kas izraisīja krīzi, bet viņi cieši vissmagāk no tā, ka ir mazinājušās uz finanšu pieejamības iespējas. Atbalsta koeficients līdz ar to ir ļoti nepieciešams, lai atvieglotu MVU piekļuvu finansējumam, un komisija tiek aicināta izskatīt iespēju ilgtermiņā nostiprināt šādu koeficientu un viņu atkal apstiprināt. Tāpat laikā ir svarīgi nenoslogot uzņēmums ar pārmērīgu birokrātiju. Viens no svarīgākiem instrumentiem šajā jomā ir labāk regulējumu iniciatīva. Tāpat ir jāprecizē terminoloģija, lai būtu pilnīgi skaidrība definīcijās. Mums ir nepieciešams arī alternatīvas finansējuma iespējas MVU bez kredīta piešķiršanas. Ir jātīsta attiecīga kultūra finanšu jomā Līdz ar to arī debatēs par kapitāla tirgus savienību šie jautājumi ir jāskata un ziņojums, kas mums ir e, šobrīd gatavošanā par kapitāla tirgus savienībā, par vērtspapīrošanu attiecībā uz MVU. Tad šeit ir jārunā par decentralizāciju banku sektorā, jo vērtspapīrošana ir īpaši svarīgs instruments. Būtiski ir jauniešu vidu un jauniem uzņēmumiem izglītot, izglītot šos cilvēkus, jo tikai tad, ja ir zināšanas un izglītība šajā jomā, var pilnvērtīgi izmantot dotās iespējas. Cik labas ir zināšanas par Eiropas atbalsta iniciatīvām un finansējumu modeļiem? Kurš jaunais uzņēmējs zin, ka bankai ir pienākums norādīt uh, iemeslus detalizētu banku kredītu e, nepiešķiršanas gadījumā. Jo tikai uzzinot to, cilvēks var nākamā reizē rīkoties sekmīgāk. Mums ir jāpazemina izmaksas, kas saistīts ar piekļuvi kapitāla tirgiem. Tikai ar e, pienākumiem caurskatāmi sniegt informāciju mēs varam nodrošināt, ka MVU šādas iespējas e, ir padarītas pievilcīgākas iekšējā tirgus ietvaros. Tālāk par jaunveidotiem uzņēmumiem, startups. E, tur šie faktori ir īpaši būtiski. Mēs esam spiesti cīnīties par labākajām, gaišākajām galvām, bet šobrīd izskatās, ka mēs šo konkurenci zaudējam. 2014. gadā Āzijā vairāk līdzekļu tika savākti pūļa finansējuma ietvaros nekā Eiropā. Mums ir jārīkojas. Un Eiropā mums situācija ir tāda, ka ietvaru noteikumi apvienotā karalistā, karalistē ir atšķirīgi no kontinentālās Eiropas noteikumiem. Mums ir nepieciešams eh, pūļa finansējumam uh, peer-to-peer -peer lending un citiem aizdevumu veidiem eh, skaidrus noteikumus. Jau izveidotiem MVU un jaunveidotiem uzņēmumiem ir ļoti grūti eh, tikt ārpus iekšējā tirgus eh, savā valstī, lai izmantotu potenciālu, kas ir iekšējiem Eiropas Savienības tirgumu, jo katrā dalība valstī ir atšķirīgi noteikumi. Mums ir jāvienādo šie noteikumi, mums nepieciešami vienoti ietver noteikumi. Tāpēc ir svarīgi, lai katrā dalību valstī būtu viens pieturs aģentūra, kas informētu MVU par visiem piemērojumiem noteikumiem un visu nepieciešamo, kas ļautu reģistrāciju sekmīgi e, veikt. Un es ceru, ka arī mēs ar pakalpojumu direktīvu īstenosim šo viens pieturs aģentūru. Un šobrīd iekšējā tirgu pakalpojumu eh, direktīva vēl netiek eh, pilnībā iz, eh, izmantota. Ja izdosies Madrides uzņēmumam tikpat sekmīgi Bukarestē un Tallinā darboties, tad Eh, bija šie jaunie uzņēmēji varēs darboties aktīvi Eiropā, viņiem nebūs jāmeklē laimi citur pasaulē. Un es zinu tāds gadījums, kur daudz kas tiek ražots Eiropā, bet tālāk jau dodas citur, jo finansēšanas piesaistas iespējas Eiropā nav pārāk eh, labas. Un tas eh, nenāk par labu ekonomikai. Esmu mēģinājis esošā formāta ietvaros, kas nu ir pašiniciatīvu ziņojumam, šos punktus tad arī izklāstīt. Skaidrs, ka ar grozījumu priekšlikumiem mums ir vēl jāpapildina šis ziņojums, un es aicinu visus kolēģus, visas frakcijas aktīvi piedalīties šajā procesā, lai līdz jūnija beigām mums būtu sagatavots lielisks ziņojums maziem vidējiem uzņēmumiem un viņu finansējumu iespējām. Paldies! Many, thank, many thanks, Mr. Karas. Paldies, Karas kungs no sociāldemokrāta grupas Simon kungs. Paldies! Paldies referentam par ļoti uzmundrinošo un izglītojošo izklāstu šajā būtiskajā jautājumā. Ziņojumā nav nekā tāda, ko mēs sociāldemokrāti nevarētu pieņemt. Domāju, ka šis ir tas kopīgais pamats, kur mēs visi varam būvēt eh, ar vienotām ambīcijām, iespējams, ka mums var būt atšķirīgi viedokļi par detaļām, taču šī ir joma, kurā mēs Um, visi raugāmies vienā virzienā. Es gribētu nedaudz runāt par atsevišķām detaļām jomās, kur mēs gribētu pievienot savu slīpējumu nedaudz, bet viena tāda būtiskāka lieta iesākumā. Ja ir tā, ka ziņojums ļoti skaidri norāda banka finansējuma eh, lielu nozīmi. Nav šaubu, kā, the... kā tā tas vienmēr ir bijis. Taču lasot ziņojumu, man šķita, ka manā iesaistīšanās šajā finanšu politikas diskusijā jau norit eh, ar pārtraukumiem 28 gadu, un visu šo laiku mēs esam tur or, noturējuši šāda paša veida diskusijas par šo pašu problēmu, par eh, piekļuvi finansējumam uzņēmumiem ar zināmu lielumu. Un situācija būtiski nav uzlabojusies nevienā no uh, lielākajām Eiropas ekonomikām uh, un it īpaši un konkrēti mūsu pašu apvienotās karalistas ekonomikā. Šķiet, ka viss, ko mēs esam darījuši mm, plašā mērogā, ir uh, jānorāda, ka tas nevienmēr darbojas. Un viens no jautājumiem, kas ir jāskata, ir tas vai ir banku finansējuma lielā nozīme. Šis trūkstošais segments eh, MBU tirgus varētu nebūt eh, atbildi un centrālais mehānisms. Es domāju, ka šeit ir samērā daudz struktūrālu cēloņu, kāpēc tas nebūs ekonomiski saprātīgi nekad bankām veikt aizdevumus galvenokārt šai, šim tirgus segmentam. Un varbūt tāpēc vajadzētu mums enerģijas koncentrēt uz citiem sviru veidiem finansējumu nodrošināšanai šim tirgus segmentam. Atsevišķi um, mikropasākumi, ar ko mēs varētu nodarboties Eh, un tas attiec arī uz eh, detaļām banku aizdevumu sakarā, būtu, ka, eh, piemēram, un apvienotajā karalistē mēs to saucam par fondi aizdevumu schēmām, un valdība nereti aizdod banku vietā. Un varbūt mēs varētu domāt par pasākumiem, kā šī sistēma varētu darboties labāk, ja problēma netiek atrisināta. Varbūt mēs varbūt varētu atbalstīt MBU, eh, saņemt finansējumu attīstības statijā un arī šeit, eh, šajā gadījumā apvienotā karaliste nav vislabākajā eh, pozīcijā, ir dalībvalstis E, kas būtu jāveicina, vairāk pievērstam uzmanību, un mums ir pilnīgi noteikti jātīsta valsts e, nozar e, sektorā, es domāju, un es nedomāju, ka šī, šī tirgus segmenta daļa būtu tā īstā. Un tieši tāpat mēs varētu veidot drošus aizdevumus uzņēmumus Eh, tiešos aizdevumus, crowdfunding un citas jaunās schēmas, par kurām runā referents. Jaunas platformas eh, privāta kapitāla finansējumam, kā eh, biznesa eņģeļi, fondu vākšana, citi pasākumi. Visas šīs nebanku finansējuma formas Eh, problēma netiks atrisināta rīt uz brokastu laiku, bet tas būtu strateģiskais virziens, kurā mums vajadzētu raudzīties. Un cik tāla banka aizdevuma notiek, mums ir jānodrošina labāk piekļuva um, mm, informācijām BUK, jau to referents norāda labāk eh, izveidojot viens pieturas aģentūras, kas ir ļoti būtiskas, lai šī sistēma varētu darboties. Un tāpat mums labāk jāapzinās. Un tā ir parlamenta loma, jo ja parlaments to nedarīs, kas gan cits vērsīsies pret jebkura veida diskrimināciju finansējuma jomā. Finansējumam jānotiek taisnīgi, un tirgus eh, viens pats to par taisnīgu nepadarīs atkārtoju vēlreiz, ka vēlos pateikties referentam par lielisko un stimulējošo, izglītojošo un pamudinošo ziņojumu, kas mudina mūs strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies! No ECR grupas Ozakva kungs nav klāt, viņš lūdza man tāpēc nolasīt paziņojumu. Pirmkārt, Ozakva kungs vēlas pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Viņš uzskata, ka daudz domas ziņojumā ir atbalstāms un viņš ir gatavs tās atbalstīt, bet tagad dažas piezīmes no viņa puses. Pirmkārt, Ozakungs vēlētos uzsvērt to, ka viņa prāts paradoxāli mūsu pieliktajiem pūliņiem, lai vienkāršotu normatīvo struktūru MVU. Radot jaunu likumdošanu, mēs vēl vairāk apgrūtinām viņiem vidi, kurā vajag, eh, caur kuru vajag sērfot, vai cauri. Būtu varbūt labāk vēlama regulatīva brīvība, vai atsevišķās jomās iztikt vispār bez eh, šāda um, regulatīviem pasākumiem, tas varētu veicināt vairāk startaprašanos un uh, darbvietu rašanos. Šajā situācijā jāpasvītro arī to, cik nozīmīgi MVU ir gū, izmantot nodokļu atvieglojums un pat atbrīvojums. Tas ir ārkārtīgi būtiski agrīnas attīstības etapos, kā arī, lai varētu veidot stabilu finansu stabilāku finansiālu struktūru. Tas dot iespēju arī dalībvalstīm veidot to ekonomiskās un investīciju vidas no nacionālas perspektīvas, un e, tādējādi mēs uzskatām, ka vairāk harmonizācijas e, Eiropas Savienības līmenī varētu šeit būt kā šķērslis mērķu sasniegšanai. Varbūt šis ir elements, kas jāņem vērā diskusijās. Tāpat Ozakungs iesniegs arī dažus grozījumus vairākos paragrāfos un lūdza man nolasīt dažus piemērus. 23. 24. paragrāfs attiecībā uz iespējamu tālāku harmonizāciju. Viņš neuzskata, ka varētu tos atbalstīt vai aicinājumus uz eh, vairāk harmonizācijas eh, crowdfunding gadījumā. 27. paragrāfā Ozakungs izceļ to, cik svarīgi ir nodokļu atvieglojumi VU 9. un 10. paragrāfs. Ozakungs vēlētos vairāk iesaistīt alternatīvas finansējuma iespējas, ne tikai bankas. Tomēr viņš norāda, ka ir jāņem vērā eh, to loma MVU finansējumā. 20. paragrāfs ir jāizvērtē esošais, eh, esošie normatīvi, bet tas jādara arī no praktiska viedokļa un jāskata, kā tas ietekmē situāciju dalībvalstīs. Un visbeidzot, septītais paragrāfs. Tiks atbalstīti visi paragrāfi, kas aicina barjeru mazināšanu, it īpaši MVU sakarā, bet tāpat arī kopnovērtējums ziņojumam ir pozitīvs. Tie ir Ozakunga vārdi. Un tālāk eh, no ALDE frakcijas Filips Debaks. Eh, uh, Paldies, vēlējos arī vispirms eh, pateikties par šo ziņojumu projektu, kur ir daudz interesantu komentāru un punktu. Un iepriekšējais ziņojums Uh, uh, šajā komitejā par MVU finansējumu. Es uh, pie tā strādāju un tādēļ ir svarīgi, lai komisija izvērtē, kāda ir pašreizējā situācija jo komisija ir uh, izstrādājusi MVU rītības plānu jautājums, kura daļa šā plāna ir īstenota, kas ir izdevies, kas nē, un Tādēļ būtu arī jāizvērtē un jāpārskata šie jautājumi. Nākamais. Šajā ziņojumā ir liels akcents likts uz banku aizdevumiem. Mēs zinām, ka tas ir svarīgi MVU, it īpaši pašreizē ekonomiskā situācijā. Uh, bet pēc krīzes mēs esam aicinājuši bankas samazināt to bilanci, samazināt risku, un daudzās balību valstīs ir piedzīvot, nu, varētu teikt, kreditēšanas krīze, tīpaši attiecībā uz MVU. Un pat, ja šīs kreditēšanas apjoms nav samazinājies, tad ir noteikumi padarīti stingrāki un mums ir jāizvērtē arī uh, regulatīvie ierobežojumi, kas bankām pastāv attiecībā uh, uz MVU kreditēšanu. Ja mēs uh, raugamies uz MVU, tad um, nevar teikt, ka, visi risinā, ka visiem ir iespējams viens risinājums, jo ir mikro uzņēmumi, ir uh, MVU, uh, kas attīstās lēni, tad ir uzņēmumi, kur ir 4-5 darbinieki. Vārds sakot, šie uzņēmumi ir ļoti daudzveidīgi un tas ir jāņem vērā izstrādājot ieteikumus. Un uh, varbūt būtu jāpalūkojas uz ekosistēmu, kas uh, aptver MVU finansēšanu un ir jāparedz varbūt lielāka risku uzņemšanās, eh, inovācija attīstība, inovatoriski finansējuma instrumenti, jo attīstība ir ļoti strauja un tas būtu jāpiemin ziņojumā. Manuprāt, šis, eh, šajā ziņojumā ir daudz labu elementu, bet es uh, Eh, domāju, ka ir jāsalīdzina ar iepriekšējo ziņojumu, kas šeit apstiprināts, lai izvērtētu, kas ir īstenots, kas ne, un jāicina komisija arī izvērtēt situāciju. Paldies, debakerkungs, un tagad Paloma Lopes par Mehonu goja grupas. Paldies, priekšsēdētājs, paldies referendam Gribētu pieskarties vienam no eh, ziņojuma punktiem, kurā tiek atzīts, ka banka aizdevumi eh, tradicionāli ir vissvarīgākais eh, finansējuma avots MBU. Un tiek pasvītrots tas, cik svarīga no, loma bankām ir apzinoties vietējo situāciju. Ir tīpaši tas ir būtiski ilgā termiņā, bet arī jāatzīst, ka komisijas politika darbojas pret to, kas ir kredīta modelis maz, eh, mazajiem uzņēmumiem pagātnē. Izteikšos skaidri. MBU finansējuma problēmas nav kred, eh, kreditēšanas modeļa problēmas, bet rezultāts banku koncentrācijai un lielai ekonomikas finanšu nestabilitātei. Banka savienība un um, banku glābšanas pasākums Spānijā attiecībā tā skaitā uz krājkasēm noveda pie kredīts uh, izzušanas maziem vidējiem uzņēmumiem, jo banka, kas ir katru reizi vairāk koncentrēta uz spek finanšu spekulāciju, nebija ar nepieciešamām zināšanām, ne ar kompetenci un spēju um, nodrošināt kredītu mazajam uzņēmumu tīklam. No mana viedokļa ar kapitāla savienību priekšlikumiem, kur tiek piedāvāts, lai tās pašas finanšu grupas, kas šodien eh, atsaka kredītu, tas varētu palielināt risku maziem vidējiem uzņēmumiem vēl vairāk. Mums ir nepieciešams labāks regulējums un bankas modelis ar spēcīgu publisku un reģionālu eh, komponentu, ja mēs vēlamies nodrošināt ekonomikas attīstību. Un šajā nu, mums nevajag uzspiest neoliberālu modeli, bet eh, atjaunot tādu bankas modeli, ko komisija vēlas eh, demontēt. Paldies. Uh, uh, Paldies. No zaļajiem eh, Filips Lamberts. Paldies, priekšsēdētāji cik labi, ka beļģi var sastrādāties. Turpināšu gan angļu valodā tā spriedzes pakāpē mūsu komitejā runājot par šiem svarīgajiem tematiem, un redzot to, ka daudz kolēģi nav klāts, to, tas uh, eh, MVU varbūt nav tik svarīgs uh, pasākums, vai arī Saimona kungam ir taisnība, ka mēs jau 20 gadus runājam par šīm lietām, bet tagad to rādīšu dažus punktus, kuros es jums nepiekrītu. Lasot pēdējo ECB pārskats par piekļuvu finansējumam, citēju, Eirozonas MVU uzskata piekļuvu finansējumam, citēju, vismazāko no problēmām, ar ko tie sa, um, saskaras. Šeit es citēju ECB. Es neesmu uh, eh, ECB mm, kanoniķis, bet ja tā viņi apgalvo, Eh, tad eh, acīm redzot MVU ir citas problēmas. Un tāpat ziņojumā ir norādīts, ka viņu galvenā problēma ir makroekonomiskā vidē. Tāpēc mēs eh, nevisai ērti jūtamies ar domu, ka vajadzētu mazināt prudenciālos noteikumus, lai stimulētu MVU finansējumu. Atcerieties, ka mēs savu laiku nācām klajā ar domu iespējams pie, nepietiekami nobrieduši tai laikā, eh, ka uzskatīsim bankas nevis kā vienas kategorijas eh, uzņēmumus, bet ar dažādiem biznesa modeļiem, un dažas no bankām nodarbojas tikai ar reālās ekonomikas finansēšanu. Es zinu pats dažas tādas, un Sanders arī noteikti tādas zina, tādas ir Van Brēda, CPH eh, Beļģijā vai vēl dažas citas, kuras tieši finansē MVU, un varbūt mums vajadzētu E, piemērot finansiālo prudenciālo regulējumu biznesa modelim un nevis tiem cilvēkiem, kam tiek aizdots. Es e, saprotu, ka tas nozīmētu pārskatīt CD5, bet tas nozīmētu mazināt riska faktoru, kas ir saistīts ar um, MVU tālāk par vērtspapīrošanu. Šis tēmats atkārtot ir eh, izrunāts ar cilvēkiem no banku nozars, un mēs vienojamies, ka vērtspapīrošana nav piemērot maziem uzņēmumiem. Tas ir pasākums, kas vairāk attiecināms uz lielajiem. Mēs gribētu piedāvāt un es nezinu, vai to var norādīt ziņojumā, Bet nākošai banku regulējuma kārtai, kāpēc mēs nevarētu eh, diferencēt eh, prudenciālos noteikumus atbilstoši biznesa modelim, tāpat arī tad, kad mēs banku savienībā runājam par maksājumu eh, noris, atrisinājumu fondu, noregulējumu fondam vai depozītu fondam, un arī Sanders saka, ka vairākas beļģu bankas ir saskārušās ar to, ka maksājumi šajos kopīgajos fondos, kas ir savstarpēji apdrošināšanas fondi, ir e, ārkārtīgi augsti. BNP Paribā fondi ir ārkārtīgi. E, t tie ir nelieli, bet Van Brēdai jāmaksā e, ap sešiem miljoniem, kas ir ļoti daudz tik nelielai bankai. E, Varbūt mums vajadzētu izturēties taisnīgāk attiecībā pret šo maksājumu. Un visbeidzot, es zinu, ka eh, šīs dosie lē, mirst lēnā. Eh, Nāvē parlamentā šeit ir runa par banku struktūrālu reformu. Ja mēs depozītu bankām norādīsim, ka viņu galvenais uzdevums ir aizdot reāli ekonomikai, un kazino durvis tiek aizvērts, tad tām nāksies uh, vien aizdot uh, reāli ekonomikai, kas varētu veicināt investīcijas. Vēl viens punkts ārpus šī ziņojuma. Vis, vislabākais, ko mēs varam darīt MVU, ir atveseļot uh, kopīgo makroekonomisko vidi. Es zinu, ka mums ir FC, bet FC ir kaut kas neliels. Manuprāt, šeit pietrūkst strateģiski virzienu, un ja mēs virzām pareizi valsts investīcijas un enerģijas eh, pārēja ir no, šeit nozīmīga loma. Eh, eh, tam tiek pie, pievērsta lielāka uzmanība saules vēja, enerģija, energoefektivitātes jautājumi, tie ir MVU jautā, tā ir MVU joma. Tad tādā veidā varētu stimulēt MVU vidi. Tas no manas puses bija sakāms debatēs. Euh, Paldies, Lamberts kungs, ESDT grupas vārdā Zānī kungs. Paldies. Es turpināšu Filipa teikto. Es domāju, ka tas tiešām ir vissvarīgākais aspekts visā, visā šai lietā nu, pētījumi, kad tiek veikti par MVU un jā, šiem um, uzņēmējiem uzdod jautājumu. Jo viņi pārzina, kāda ir reālā ekonomika Eiropā, tad viņi uzskata, ka svarīgāk ir nevis piekļuvi kredītiem, Eh, jo tā patiesībā pakāpeniski uzlabojas, bet galvenā problēma ir pieprasījuma trūkums pēc eh, šo uzņēmumu ražojumiem. Līdz tam brīdim, kamēr Eiropas Savienība būs spējīga eh, stimulēt pieprasījumu, mazie un vidējie uzņēmumi turpinās bankrotēt. Un, cīnīties ar grūtībām. Ja turpināsies pašreizējā makroekonomiskā politika, uh, taupības pasākumi, makroekonomiskās reformas pie, piegādes pusē, bet nekas netiks darīts attiecībā uz pieprasījumu, tad visas šīs runas par MVU neko reāli nedos. Tāpat eh, vēl viena liela problēma, ar ko saskars MVU, ir vienotā valūta. Vājāk ekonomiski attīstītajās dalību valstīs MVU darbības nosacījumi atšķiras no situācijas ekonomiski spēcīgākajās valstīs jo eh, šajās eh, ekonomiski vājākās valstīs eh, valūta ir pārāk spēcīga un negatīvi ietekmē valsts ekonomiku. Šajā ziņojumā es uzskatu, ka būtu jāpievērš lielāka uzmanība MVU piekļuvei tradicionāliem kredītiem Uh, būtībā pašreizējā sistēmā nenodrošina MVU atbilstošas iespējas, teiksim, ASV uh, vidējais uzņēmumu izmērs ir lielāks nekā vidēja Eiropas Savienībā. Un uh, šie finanšu produkti, vērtspapīri, uh, un uh, vērtspapīrošana uh, nav piemēroti MVU vajadzībām. Manuprāt, mēs vienkārši uh, izšķiežām enerģiju strādājot pie šādiem priekšlikumiem, kā tiek piedāvāti. MVU uh, tiešām ir nepieciešams uh, lai mēs no, izveidotu tādu banku sistēmu Eiropas Savienībā, kas būtu orientēta uz reālo ekonomiku. Mums ir nepieciešama tāda banku sistēma, kas nodrošinātu sabiedriskos pakalpojumus un izsniegtu kredītus maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir jānosaka, ko bankas drīkst un ko nedrīkst darīt. Eiropā pastāv lielas bankas, kuras lielāko daļu aktīvu novirza uz tādām darbībām, kas absolūti nav saistīts ar reālo ekonomiku un nenodrošina ekonomikas izaugsmi, nesniedz atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem. Šī bankas, šis bankas nodarbojas ar spekulācijām un rada sistēmisku risku Eiropas Savienībai. Uh, Un uh, tādēļ pastāv risks, liels risks, ka uh, finanšu ekonomikas krīze varētu atkal atkārtoties. Uh, arī pagājušajā nedēļā es jau norādīju uz to um, federālo rezervju bankas vadītājs ir publicējis lielisku ar, e, rakstu par e, to, e, runājot, ka lielās bankas redz sistēmisku risku un ka tās ir jāsadala. Un arī mums tā Eiropā ir jārīkojas, mums ir jāsadala šīs bankas, ir jāizveido bankas, kuras var nodarboties ar kreditēšanas operācijām reālā ekonomikā Un runājot par jaunajiem finansējuma instrumentiem. Šeit ir uh, interesants idejas izskanējušas tātad uh, aizdevumu kolēģu starpā mediācija un cita veida instrumenti. Eiropā visi šie pasākumi ir jāregulē, uh, arī jāregulē MVU piekļuvu šāda veida instrumentiem. Uh, jo šķiet, ka šāda sistēma tiešām var labi darboties un konkurēt ar tradicionāliem finansējumu kanāliem šādiem uzņēmumiem. Mums ir jārada atbilstoši priekšnosacījumi, lai Eiropas Savienībā izveidotu lielus publiskus riska kapitāla fondus, kas finansētu jaundibinātus uzņēmumus, kuri eh, nevar uh, iegūt finansējumu privātā sektorā, kur nevar iegūt finansējumu no tradicionālām bankām. Bet šie jaundibinātie uzņēmumi var radīt lielu pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, attīstot jaunās tehnoloģijas, jaunus uzņēmē darbības modeļus. Uh, tiem ir lielas uh, nākotnes izredzes bet eh, šiem uzņēmumiem ir arī eh, augstas sākotnējās izmaksas, jo ir jāizveido infrastruktūra, un privātais sektors vienkārši neinvestē šāda veida jaundibinātos uzņēmumos. Un tādēļ mums ir jānodrošina, lai publiskais sektors varētu sniegt atbalstu šādām idejām, kuras varētu radīt eh, ilgtermiņā lielu ieguvumu reālai ekonomikai. Un noslēgumā vēl ierosinājums, kas varbūt neatiec uz šo konkrēto ziņojumu tik daudz, bet uh, tas ir uh, būtisks runājot par MVU situāciju Eiropā un to neizdevīgāko situāciju salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem nodokļu jomā. Um, arī mūsu komiteja strādājas pie uh, uzņēmumu nodokļu sistēmas, un mēs atkal un atkal konstatējam, ka lielie uzņēmumi ir nostādīti privileģētā situācijā, un būtībā tiek kropļota konkurence tirgu, un tas notiek uz mazo un vidējā uzņēmumu rēķina. Un es domāju, ka būtu svarīgi pieminēt arī šo jautājumu, jo ja mēs vēlamies veidot vienlīdzīgu spēles noteikumus nodokļu jomā starp lieliem un uzņēmumiem un MVU E NF grupas vārdā Anemans kungs bija pieteicies runāt, bet viņš neatrod zālē. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra, vai kāds vēlas uzstāties par šo ļoti būtisko jautājumu. Okay. Uh, Jā. Ja nē, tad uh, dodu vārdu atkal karaskungam. Paldies uh, par plašajām, visaptvarošajām debatēm Katrs komentārs eh, veidoja daļu no kopējas analīzes, kas iet pat tālāk nekā šis ziņojums, un katrs komentārs ļoti konkrēti minēja to, kādā veidā šo ziņojumu var uzlabot un papildināt. Vienu gan man jāsaka. Mums eh, nav jāslēpjas sveces zem pūra. Pēdējos gados arī saistībā ar banku regulējumu. Šis tas ir noticis arī attiecībā uz MVU. Bez šī parlamenta nebūtu nekāda atbalsta koeficienta. Bez šī parlamenta nebūtu nekādu galvojumu uh, instrumentu, kas stiprināja bankas Bez šī parlamenta attiecībā uz ESIF nebūtu veicinošo banku vai attīstības banku atbalsts, nekādu investīciju platformu, nekādu sadaļu attiecībā uz MVU. Jā, mums ir nepieciešams izvērtējums attiecībā uz to, kas ir noticis ar līdzšinējiem ziņojumiem. Jā, jo mums nav viss jāatkārto, bet ir dažas lietas, kuras ir nepieciešams atkārtot. Protams, ka mums ir nepieciešams vēlreiz skatīt to, kāda ir ietekme finanšu regulējumam uz finanšu līdzekļu piešķiršanu bankām. Tomēr šajā pašiniciatīvas ziņojumā runa ir par to, ka nav nepieciešams rakstīt jaunu banku ziņojumu vai veikt jaunu banku reformu, banku struktūrālo reformu. Nē, tam ir savi atsevišķi ziņojumi. Mums pat ir atsevišķi vērtspapīrošanas ziņojums saistībā ar kapitāla tirgus savienību. Bet mums ir jārāda ceļš maziem vidējiem uzņēmumiem, kur ir viņu loma kapitāla tirgus savienībā Nu, nebūs tā, ka mēs varēsim pārlikt MVU finansējumu pilnībā no banku sektora uz kapitāla tirgu. To mēs pat nemaz nevēlamies panākt. Mums ir jāpaskatās, kā mēs varam atbalstīt kredītu piešķiršanu. Mums ir jāskatās, kā mēs varam nonākt pie jaunām finansēšanas iespējām, bet ar šo ziņojumu mēs neuzliksim ekonomikas nodokli jauni vai. Uh, ko tam līdzīgu. Mums ir nepieciešams rīkoties atbilstoši savai kompetencei. Un tādēļ ar grozījumiem mums ir jāpadziļina, jāpapildina šis ziņojums, un par to mums jādiskutē ēnu referents sanāksmē, lai noskaidrotu, kas ir tie galvenie punkti, uz kuriem mēs liksim uzsvar šajā ziņojumā. Es mēģināju no vienas puses runāt par kredītu finansēšanu, kā daļu no finansējuma saņemšanas e, iespējām, bet ne simtprocentīgi. Un attiecībā uz jaunu izveidotiem uzņēmumiem, pūļu finansējumu, papildinošam e, citām vēl finansējuma iespējām, e, likt to visu centrā, koncentrēties uz to, jo šajā virzienā mums būs jāiet. Ne tikai, bet cita starpā arī šajā virzienā. Mums ir, protams, jāņem vērā konkrētā situācija, kāds finansējuma veids ir piemērotāks, bet ja mēs visi uzskatām, ka finansējuma jautājums nav problēma, bet svarīgākais absolūti ir konkurences komponenta un izaugsmas, izaugsmas Um, situāciju, tad šis ziņojums nemaz nav nepieciešams. Jo ar šo ziņojumu mēs konkurences un izaugsmes ja politiskos jautājumus neatrisināsim. Ja mēs tā uzskatām, tad es domāju, ka tas pirmkārt ir arī atklāti jāpasaka. Mēs esam kļūdījušies, finansējuma jautājums nav problemātisks, šeit ir citi jautājumi, kas ir daudz lielāks problēmas, radoši, un tad mums šis ziņojums nav nepieciešams. Ja mēs sakam, ka mums ir konkurences, izaugsmes politikas jautājums, piekļuves e, jautājums kā problēma, tad mums tā arī jārīkojas. Bet es uzskatu, ka mums ir arī par finansēšanu jārunā, un kolēģis no sociāldemokrātiem arī labi uh, izteicās norādot uz piemēriem, kas apvienotā karalistē sliktāk strāgā nekā citās dalību valstīs. Mums ir jānodrošina, lai tas darbojas vis, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tāpēc šim ziņojumam par kapitāla tirgus savienības situāciju būs tikai viens no stiprināšanas elementiem. Paldies! Paldies Karaskungam, referentam ar to. Noslēdzam šo darba kārtības punktu. Ķeramies pie nākamā par Eh, atbrīvojumiem preču dīleriem. Par to es eh, atbildu pats, esmu referents. Un eh, CRR kapitāla prasību direktīva šobrīd piešķir atbrīvojumu preču dīleriem attiecībā uz vairākām prasībām. Abi atbrīvojumi izbeidzas 2017. Eh, gada 31. decembrī. Šis datums jau oriģinālā bija iekļauts eh, kā tāds, lai ļautu komisijai veikt pārskatīšanu attiecībā uz piemērojamo režīmu līdz 2015. gada beigām. Un, ja tas ir piemēroti, tad ierosināt arī tādu eh, režīmu, kas būtu piemērots riska profilam preču dīleriem. Tomēr pārsk šī pārskatīšana joprojām turpinās, un tāpēc Eh, arī ierosinājums pagarināt esošo režīmu līdz pārskatīšanas beigām un eh, līdz eh, tiek pieņemtas kādas izmaiņas attiecībā uz esošo ietvaru. Vai līdz 2020. gada beigām, kur, kurš no datur, datumiem iestāsies pirmais, lai izvarētos no situācijas, ka preču dīleriem ir jāizpilda visas CRR prasības 2018. gadā pirms viņi pāriet uz īpaši pielāgota režīma eh, trīs gadu. Mēs piekrītam komisijai. Ah, sorry. Okay. I just concluded my speech, but for the next speech. Uh... Es, tik, es tikko noslēdzu šo um, savu uzstāšanos un uh, tehnisks ļoti dosjē, bet uh, un atvainojos tulkiem. Tagad attiecībā uz diskusiju EPP grupā Baltskungs. Paldies priekšsarētāji. Paldies par izteiktajām piezīmēm. Pitikainens kundze piekrīt komisijas nostājam, kuru, nostājai, kuru atbalsta referents. Tomēr viņa aicina komisiju pātrināt savu darbu attiecībā uz investīciju uzņēmumu darbību, lai atrastu pielāgotu pieeju, par kuru var panākt vienošanos jau iepriekš, pirms beidzas pagarinātais eh, periods, jo prudenciāls regulējums eh, preču dīleriem ir ļoti nepieciešams. Mūsu ēna referente Pitikainens kundze vēlētos aicināt eh, komisiju atbildēt uz jautājumu, vai varat mums pateikt, cik tālu esat tikuši ar šo pārskatīšanu, vai ir kādas eh, opcijas jau izstrādātas, izvēles alternatīvas, Vai arī vismaz ir zināms, kad tas varētu būt gatavs, lai mēs varētu izstrādāt savu priekšlikumu. Tās bija piezīmes no mūsu puses, it īpaši no Pitikainens eh, kundzes, kas ir EPP re eh, referente. Paldies Balcu kungam, Alda grupa, Mihails Toirērs. Paldies priekšsarētāji, dargie kolēģi, Alde piekrīt. Uh, šiem eh, atbrīvojumu pagarināšanai preču dīleriem, kā tie šobrīd ir paredzēti kapitālu prasību eh, regulā, kas savādāk būtu jābeidzas ar 17. gada beigām, un tad preču dīleri būtu pakļauti visu prasību izpildēji, kas saskaņā ar CRR un CRD no 18. gada 1. janvāra. Visdrīzāk šis nav pareizākais režīms, tas varētu atstāt negatīvu ietekmi tajos sektoros, kurās preču dīleri īpaši aktīvi darbojās, piemēram, lauksaniecībā un enerģētikā. Tas ir tādēļ, ka risku profils un preču tirsniecības firmu eh, riska profili atspoguļo eh, preču tirgu eh, darbību. Viņi ir pakļauti visdažādākām mainīgām vērtībām, piemēram, eh, pieprasījuma prognozēšana, fiziskā pieejamība. Līdz ar to viņi nav eh, lielā mērā atkarīgi no īstermiņa finansējuma. Tomēr mēs aicinam komisiju rūpīgi apsvērt riska profilus šiem, eh, šiem uzņēmumiem esošā kapitāla prasība režīma pārskatīšanas ietvaros lai mēs varētu nonākt pie īpaši pielāgota prudenciāla ietvara. Paldies! Paldies Toirer kungam! Goe grupā Matijas kundze nav klāt. Tad Lamberts kungs tālāk. Paldies. Politiķiem parasti grūtākais uzdevums ir kā garu stāstu izstāstīt īsi. Uh, Šoreiz man ir otrādi, kā lai es izstāstu pietiekam gari, pavisam īsu stāstu. Nu, jūs varbūt nevēlaties, lai es gluži septiņas minūtes runāju par šo sarežģīto dosjē, tad varu īsumā pateikt, ka piekrītu referentam, bet tā kā man vēl ir dažas minūtes, es teicu, ka kopš sestdienas esmu kļuvis par vectētiņu pirmo reizi, Varbūt tas būs kaut kas tāds, ar ko varam padarīt šeit atmosfēru patīkamāk. Nē, es neesmu atbildīgs par to. Man meita vainīga. Bet savādāk atbalstam referentu. Priekšsēdētas brīnišķīgas ziņas. F un ENF grupai nekādas piezīmes nav. Tad kalendārs. 21 diena, lai iebilstu pret šo dosieru Tātad jums ir iespēja līdz 7. martam iesniegt iebildumu. Pēc tā ziņojums tiek uzskatīts par pieņemtu. Izņemot, ja 10% no ekona locekļiem iebilst, tātad septiņiem deputātiem ir jāiebilst, lai apturētu šo ziņojumu. Ar to arī noslēdzam šo punktu un atgriežamies darba kārtībā pie iepriekšējā punkta, kur es aizmirsu norādīt kalendāro grafiku ziņojumam. Tātad eh, par finansējumu pieejamību maziem vidējiem uzņēmumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. aprīlis, 12 dienā. Grozījuma izskatīšana paredzēta 25. un 6. un 26. aprīlī. Divdesmit piektā, divdesmit sestā aprīlī un balsojums ekon komitejā būtu 13. vai 14. jūnijā. Plenāru sēdē šis jautājums tiks skatīts septembrī 2016. gadā. Un tādējādi esam tikuši pie pēdējā jautājuma. Priekšsēdētāji, ir problēma ar eh, jūsu sacītā tulkojumu. Jūsu mikrofons rada milzīgu troksni, kas eh, traucē tulkot. Jā, paldies, pārsēdīšos pie cita mikrofona. Tātad. Par MVU vēlreiz grozījuma iesniegšanas termiņš 5. aprīlis, grozījuma izskatīšana 25. un 26. aprīlī, balsojums ekonomikomitejā komitejā 13. un 14. jūnijā un plenāra sesijā septembrī. Un, kā jau sacīju, tādējādi nonākam pie pēdējā dosie, kas skatām šodien. Jā, pie PVN. Tas ir pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Pār tātad kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu, kur Ferēras kundze izteiks eh, sākuma piezīmes. Jā, paldies. Es to darīšu Pētera Simona vārdā, kurš eh, svarīgu iemeslu dēļ nevarēja šeit būt klāt par pašu ziņojumu. Pēters Simons eh, uzskatā, ka šis ir ļoti tehnisks priekšlikums pagarināt eh, šo termiņu pēc minimālā standarta likums 15% no 16. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. Šī direktīva ir pārējas pasākums minimālām likmēm un paredz to, ka standarta PVN likme nevar tikt noteikta zemāk par 15% jebkurā no dalību valstīm. Minimālā standarta likme, kas tiek piemērota visās dalību valstīs, kā tas šobrīd arī ir, veido aizsardzību, kas nodrošina iekšējā tirgus eh, funkcionēšanu, nekropļojot konkurenci. Un ņemot vērā to, ka visas eh, dalību valstis šobrīd eh, iekasē PVN likmi, kas ir augstāk par 15%, līdz ar to noteikti standarta minimālo likmi 15% apmērā ļauj arī manevrēt pietiekami veicot PVN reformas ar centieniem uh, paplašināt eh, PVN nodokļu bāzi. Šo normu jau piecas reizes ir eh, pagarinājuši kopš 93. gada, un tā tiktu tagad pagarin, tā bija pagarināta līdz 31. decembrim 15. gada. Un tālāk eh, komisija nāks klājā ar rīcības plānu vieglai un pret krāpniecību aizsargātai sistēmai, kas pielāgota uh, iekšējiem tirgumu. Tajā tiks atspoguļot tālākās darbības virzieni, sekojot sasniegumiem 2011. gada paziņojumos par PVN nākotni. It īpaši tiks eh, aprakstītas PVN režīma eh, iespējas un raksturlielumi, ko komisija vēlas ierosināt, un reformas, ko tā ir paredzējusi, lai pielāgotu esošos noteikumus attiecībā uz PVN likmi, uh, tādam režīmam, eh, kurš būtu vēlams. Atkarībā no lēmumiem par šī noteiktā režīma eh, veidu referents piekrīt eh, komisijas viedoklim noteikt minimālo standartu likmi 15% apmērā un ierosina pagarināt pašreizējās normas līdz 2017. gada beigām. Un eh, tas ļautu arī turpināt diskusijas par PVN likmi saistībā ar šo drīzumā sagaidāmo PVN rīcības plānu. Tas arī viss. Paldies! EPP grupas vārdā Polnovs kundze nevarēja būt šeit. Nezinu, vai kāds vēlas izteikties. Langena kungs. Lūdzu. Jā, paldies pamatā arī mēs šim priekšlikumam piekrītam. Jo šeit ir piekrišanas procedūra tikai, kas, kura jālem vienbalsīgi, bet šeit ir vairākas dīvainības. Pirmā dīvainība, kas ir jāskaidro, kāpēc tikai uz diviem gadiem pagarinām, vienmēr ir bijis uz pieciem gadiem. Otra dīvainība. Un tur tiešām ir jautājums, kāpēc tas tā notiek. Starp 1. janvāri un stāsies spēkā varbūt 1. aprīlī ne ātrāk, mums vēl vēl plenārs sesijā tas jāapstiprina, ir trīs mēnešu caurums, kurā nav nekāds regulējums. Iepriekšējais beidzās 31. decembrī pagājušajā gadā. Kāpēc komisija tik vēlu nāk uz klajā ar šādu priekšlikumu un kāpēc tikai uz diviem gadiem? Un kāpēc tas viss notiek tik vēlu, ja visur tiek minēts, ka mēs vēlamies cīnīties ar nelegālo krāpniecību PVN jomā, Bet šeit eh, komisija atstāja trīs mēnešu caurumu. Tas man absolūti nesaprotams. Un, un tas kaut kā ir šai ziņojumā jāatspoguļo. Tas man liekas vismaz dīvaini, ka kaut kas tāds vispār notiek. Uh, thank you. Paldies, Langen kungs. Uh, EKR grupas vārdā es pats esmu ēnu referents. Es vēlos pateikties referentam. Uh, Simon kungam un gribu piekrist referentam un komisijai, ka pašreizējais regulējums jāpagarina uz diviem gadiem un ceram, ka komisija šo uh, laiku liederīgi izmantos, izveidojot saprātīgu rīcības plānu PVN jomā, uz, atvieglojot uzņēmumu uh, darbību pārobežu režīmā, jo pašreiz joprojām saņemam uh, sūdzības par to uh, no uzņēmēm, ka uh, pašreizējais regulējums ir smagnējs un ka uzņēmējiem ir grūti atgūt PVN no citām dalību valstīm, ir šķēršļi arī e-komercijas uzņēmumiem. Uh, Un es gribētu aicināt komisiju uh, domāt uh, ne tikai par to, kā apkarot krāpniecību, tas, protams, ir svarīgi, bet arī par to, kā pabeigt uh, vienotā tirgus izveidi un kā noteikti vienkāršot PVN režīmu. Es atbalstu arī Langēnu kungam un gribētu jautāt komisijai par šiem diviem gadiem Un, kā jau es teicu, cerams, ka šis laiks tiks izmantots liederīgi, lai izveidot jaunu PVN režīmu. Tagad Alde grupas vārdā jāatseka. Kungam bija, domžēl, jādodas prom, un zaļo grupas pārstāvē Utasums kundzei arī bija jādodas prom, nu tad mums atliek nedaudz laika brīvajam mikrofonam. FDD, e ENF vēlas uzstāties, nē, vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt brīvā mikrofona procedūrā, ja nē, tad varam pabeigt šo sēdi ātrāk nekā paredzēts. Nu, jā, noslēgumā vēl es gribētu dot vārdu Ferēras kundzei un eh, vēl referentam. Kurā, eh, tātad Ferēras kundze aizstāja, aizstāja referentu. Yeah. Well, thank you very much. Liels paldies. Uh, Manuprāt, šeit nekādu lielu sarežģījumu nav. Uh, referentu komandas locekļiem nav liela domstarpība šai jautājumā, bet es gribu pievienoties Vērnera Langēna teiktajam, ka mums nav īsti saprotams, kādēļ šis priekšlikums saņemts ar tādu nokavēšanos Un, nu, mm, par šiem diviem gadiem mēs tā sapratām, ka šis laiks nepieciešams, lai pabeigtu plašākas reformas PVN jomā. Un mēs zinām arī to, ka Ekon komiteja ļoti rūpīgi sako tam, kā notiek cīņa pret krāpniecību PVN jomā. Nu, tāda ir mūsu minējuma, bet, protams, būtu interesanti tagad uzklausīt komisiju un uh, gūt apstiprinājumu tam, vai mēs esam pareizi interpretējuši komisijas nostāju priekšstādātājs. Mani informē, nu pat, ka komisija pieņēmusi zināšanai šo jautājumu un apstiprinās mums vēlāk, vai šis tikai divu gadu pagarinājums ir saistīts ar plānotajām PVN reformām vai nē. Un tagad vēl mūsu grafiks. Eh, ir vienkāršotā procedūra šim jautājumam, un deputātiem ir 20 viena diena, lai celtu iebildumus, tas ir līdz 25. februārim, ja, ja netiks saņemti iebildumi no septiņiem ekon komitejas locekļiem, tad eh, šis eh, ziņojums tiks uzskatīts par apstiprinātu. Līdz ar to mūsu sēde ir noslēgusies un eh, vēlu visiem patīkam pavadīt atlikušo vakara daļu.